Good morning, ladies and gentlemen. Labrīt, kolēģi! Vēlētos eh, sākt mūsu eh, semināru par racionālajām stratēģijām, atjaunīgajās enerģijās, energoefektivitāti, ēku renovāciju un pašpatēriņu. Uh, Es vēlētos atgādināt par to svarīgo darbu, ko mūsu komiteja ir e, veikusi, e, lai varētu veicināt enerģijas ieguvi no atjaunīgiem avotiem. Un parlaments atbalsta e, vismaz 35% enerģijas iegūšanu no atjaunīgiem energo avotiem. Komiteja arī dzan ir pieņēmusi lēmumus par energoefektivitāti. Eh, to apstiprināja un eh, arī parlaments nosakot 35% eh, obligāto mērķi. Un, um, šos mērķus jānostiprina arī nacionālajās stratēģijās. Vakardien itrē notika balsojums, kas prasīja, lai dalība valstis izskatītu savus ilgtermiņa renovācijas eh, stratēģijas, pārskatot uh, savus, um, savas ēkas un uh, to pārbaudi un pārbūvi. Tas skar eh, celtniecības sektoru un arī reģenerācijas sektoru un eh, pašapgādi ar elektroenerģiju. Mm, mēs gaidām pašlaik ītri priekšsēdētāju, līdz ar to es esmu uzņēmies vadību. Eh, pavisam mēs dzirdēsim piecas prezentācijas no pieciem ekspertiem un pēc ekspertu prezentācijām būs jautājumu un atbilžu sesija prezentācijas eh, parādīsies ITRE komitejas tīmekļu vietnē. Uh, kopā ar komentāriem, un eh, es ceru, ka daudzi seko tam, kas šeit notiek un kas tiks teikts. Daudz to dara tiešsaistē, es ceru, ka daudz vairāk nekā šobrīd atrodas zālē. Katram runātājam tiks dots astoņas minūtes, un es vēlētos atgādināt gan ekspertiem, eh, gan arī eh, cienījumiem parlamentu deputātiem turēties pie atvēlētā uzstāšanās laika, lai mēs varētu ievērot mūsu darba grafiku. Vispirms Vispirms vēlētos stādīt priekšā Dolfu Gīlenu, kas stāstīs par labāko praksi dalību valstīs, lai panāktu un sasniegtu energoefektivitātes mērķus Eiropas Savienībā. Gīlēna kungs ir inovāciju centra direktors Startautiskajā atjaunīgo enerģiju aģentūrā Irēna un um, viņš ir nodarbojies ar um, atjaunīgajām enerģijām un šiem jautājumiem jau sen. Līdz tam uh, viņš ir strādājis ANO pie atjaunīgo enerģiju jautājumiem. Gīlen kungs vārds jums. Labrīt, dāmas un kungi, man ir liels prieks šeit būt šodien ar jums. Es uh, tā teikt, sākšu šīs dienas diskusiju un pavēršu durvis arī pārējiem runātājiem. Pastāv sinerģija starp atjaunīgiem enerģijām un energoefektivitāti ēku eh, nozarē, bet arī citās nozarēs, kā piemēram eh, transportā. Un elektroenerģijas ieguva no atjaunīgajām enerģijām ļauj uh, uzlabot sistēmu efektivitāti. Tepat laikā augstāka energoefektivitāte nodrošina to, ka uh, vienāds atjaunīgās elektroenerģijas daudzums uh, spēj nodrošināt lielāku pieprasījumu. Uh, un tas ir saistīts arī ar citiem jautājumiem, piemēram, uh, siltuma efektivitāte siltumnīca efekta e, gāzu emisiju samazināšanās, emisiju samazināšanās citās jomās un tā tālāk. E elektromobilitāte, siltums sūkņi, e, mm, saules baterijas, vēja enerģija. Tas viss var spēlēt ļoti svarīgu lomu, lai šīs sinerģijas panāktu. Uh, Mēs esam uzsākuši uh, pētījumu pirmdien par atjaunīgo energoresursu potenciālu. Uh, Un ir e, jau šobrīd skaidrs, ka 34% vismaz ir šis efektivitātes rādītājs atjaunīgajām enerģijām, visefektīvākajiem energoresursiem. Bet šeit svarīga ir arī atbalstoša infrastruktūra, piemēram, elektroauto uh, e, uzlādēšanas aprīkojums un infrastruktūra. Uh, arī ēku sektorā ir svarīgi raudzīties uz renovāciju un uz to, kā ir iespējams ievies siltumsūkņus, uh, renovējot eh, apkuras sistēmas un veidojot eh, pašpatēriņu, bez tam arī automašīnu viedā uzlādēšana šeit var spēlēt savu eh, lomu, un līdz ar to ir jāveido tāda politika, kas ir vērst uz sistēmu optimizāciju. Globālā līmenī 90% emisiju samazinājuma mm, kas ir nepieciešama līdz 2050. gadam, var panākt uh, ar uh, zilo un uh, zaļo enerģiju un uh, to uh, tālāku attīstību, un šeit arī jūs uh, varat redzēt mm, šo uh, grafiku. Un 65% no primārās enerģijas uh, apgādes ir, uh, tātad jūs redzat uh, zaļo stabiņu labajā pusē, uh, Šobrīd ir apmēram 16%. Līdz ar to mums ir nepieciešams eh, palielinājums ar 1,6% gadā. Šobrīd mums tie ir 0,6%. Tā kā uh, 2,5-2,6% gadā ir jāuzlabo energoefektivitātes rādītājs, un globāli tam būtu jābūt 1,8%. Tātad energoefektivitātes jomā arī mums vēl ir neaizpildīti robi. Kā es teicu, vakar mēs uh, pirmdien, m, mm, faktiski mēs aizsākām šo te pētījumu par atjaunīgās enerģijas uh, eh, nākotni Eiropā, un mēs ļoti tuvu esam parlamenta nostājai ar rekomendētiem 34%. Ja jūs aplūkojaties uh, uz šo plaisu uh, pelēko zonu un 34%, jūs redzat, ka ir trīs uh, iespēju grupas - lielas, lielie ietaupījumi, viduvēji ietaupījumi un papildus izmaksas Un ir jāapvieno tātad vairākas um, šīs te iespējas, ir e, redz šo te vidējo kategoriju, kas ir iekrāsota gaiši zaļā krāsā. Raugoties e, uz Eiropas potenciālu ar energoefektivitātes uzlabojumu par 30%, nu, tas ir tas, kas pašlaik tiek apspriests. Tāpat laikā Ir arī citi pētījumi, kas norāda, ka ir e, daudz lielāks potenciāls iespējas e, veikt ietaupījumus ar 35%. Ar 30% e, ietaupījumu mēs varam panākt 34% atjaunīgo enerģiju, ar 35% savukārt 37%. Tā kā e, šeit pastāv noteiktas sinerģijas starp abiem izvirzītiem mērķiem. Mēs esam arī veikuši detalizētu analīzi veselai virknei vadošo ekonomiku pagājušajā gadā pētījumā, un viens no piemēriem, ko izskatījām, bija Vācija. Un šeit valsts līmenī skaitļi uzrāda līdzīgas pozitīvas sinerģijas starp atjaunīgajām enerģijām, uh, un uh, energoefektivitāti. Jo lielāka efektivitāte, jo uh, lielāku uh, proporciju īpatsvaru aizņem attiecīgi atjaunīgie energoresursi. Nu, un efektivitātes palīdz, tātad palīdz uzlabot atjaunīgo energoresursu īpatsvaru un otrādi, un tas parādās arī e, šajā diagramā un šajā grafikā, un apmēram viena ceturtā daļa no energoefektivitātes uzlabojuma potenciāla slēpjas tieši atjaunīgo energoresursu pielietojumu palielināšanā, īpaši runājot par uh, transporta sektora elektrifikāciju. Līdz ar to iespējas no vienas puses uh, slēpjas uh, tajā, ka mēs izmantotu vairāk elektroenerģijas, kas ir saražot no atjaunīgajām, ener, atjaunīgajiem resursiem, kas ģenerācijā ir salīdzināmi ar uh, 100% efektivitātes. Ja mēs tos, piemēram, attiecinām uz elektromobīļu lietošanu, tad uh, tas pēc tam izpaužas energoefektivitātē, kas tiek ievērojami palielināta. Tālāk runājot par ģenerācijas opcijām, uh, ir vērts runāt arī par vēja enerģiju un um, hidroelektroenerģiju. Eh, ir, protams, arī uh, bioloģiskā, bioloģiski iegūtā elektroenerģija un citas uh, opcijas. Bet, nu, protams, ka ir daudz vairāk arī tehnisku detaļu, ko varat redzēt mūsu uh, izdevumos. Paldies, paldies, ka turējāties mums atvēlētā laika, un tagad ir mans prieks uh, stādīt priekšā jums otro runātāju, kura runās par benchmarkingu un nacionālajām stratēģijām dalībvalstīs. Deputy manager of the OE, I think Ober. Egeres uh, kundze ir uh, Austrijas uh, energoefektivitātes aģentūras vadītāja Ziemeļa Austrijā. Viņa vāda apmēram 140 uzņēmumu, atjaunīgo energoresursu uzņēmumu asociāciju, un ir arī Federēne, vicepriekšsēdētāja, un Federēne tas ir mm, Eiropas reģionālo enerģijas un vides aģentūra asociācija. Tāpat arī viņa ir konferences direktore pasaules ilgspējīgo mm, energoresursu dienās, kas regulāri notiek. Un vārds jums, Kristiāne. Jā, paldies priekšsādātāji. Informācija, ko vēlos jums vēstīt, mm, pārsvarā nāk no liela Eiropas līmeņa projekta, bet eh, pirms tam eh, īsumā iepazīstināšu ar manu reģionu, jo uzskatu, ka mūsu sasniegumi var kalpot par lielisku piemēru citiem, kā panākama energoefektivitāte un plašs atjaunīgo energoresursu lietojums. Nu, lūk, uh, Šajā slaidā attēlots tas progress, ko esam panākuši augšā Austrijā, mm, kā virsrakstā ir teikts, energy efficiency and renewables are a winning team. Un, kā redzat, šobrīd atjaunīgie energoresursi nodrošina trešdaļu patēriņa ļoti industriālā reģi, reģi, tātad, reģionā. Uh, 61% uh, no uh, apkuras vajadzībām un 75% no elektroenerģijas uh, iegūstam no atjaunīgiem energoresursiem. Mm, tātad vēja enerģija, mazliet arī hidroelektroenerģija un, protams, saules paneļi. Otrais grafiks - ēku dzīvojumā fonda radītā, radītie siltumnīca efekta gāzu izmeši Eh, laikā starp 5. un 15. gadu ir samazinājušies par 43%, eh, pateicoties mm, tādai ļoti aktīvai, apzinīgai eh, atjaunīgo energoresursu un energoefektivitātes centienu kompleksam, un tas saskan arī ar Dolfa sacīto pirms brīža. Un ja jūs tā padomājat kārtīgi par šo atoglekļošanu līdz, līdz galam, uh, nu tad, tad sapratīsit, eh, ka mm, tas ir iespējams, tas ir efektīvi, ka šeit neiztikt eh, bez, bez darba eh, daudzos un dažādos virzienos. Un par ko vēlos tad jums vēstīt? Politiskā analīze ir veikta, projekts saucās Energy Watch, to finansē Eiropas Savienība, un šajā projektā pievēršamies Mm, ES dalību valstu īstenotās energopolitikas mm, problemātikai. Mm, tikāmies ar vairāk kā 1100 energo nozares ekspertiem, vaicājām, kāds viņu prāt ir progress, kas panāks viņu valstī. Šeit nesalīdzinām valstis, bet drīzāk to, ko domā, ko secina nozares eksperti Un lūk viens attēls, kur esam tādā kā topā sarindojuši valstis atbilstoši to panāktajam progresam. Nekomentēšu uh, atsevišķu valstu sasniegumus, uh, tādā zilganā fonā ir 15. Um, uh, gada rādītājs un zaļganā fonā ir 13. gada rādītājs. Un šeit varat redzēt, kā uh, nu, tā, tas, tas progress ir kā, kā, kā, kā, kā pa viļņiem bijis. Gājis uz augšu, gājis uz leju, citas valstis ir, ir, ir iztenojušas citas prioritātes, citas atkal ir bijušas ļoti centīgas. Bet jebkurā gadījumā viss notiek. Un kādi tad ir tie pamata apsvērumi? Mm, vairākās valstīs bija arī politiskas pārmaiņas, labēja, kreisa, uh, valdība, bet visi ir, ir, ir gandrīz vien, vienlīdz aktīvi turpinājuši īstenot tieši šo te politiku un, un atbildot, meklējot atbildu uz jautājumu, kāpēc tā atbildes skanēja, tas ir jēdzīgi, tas ir labi, tas ir pareizi, nevis tāpēc, ka to mums diktē Brisele vai, vai vēl kaut kas tā kā, nu, veidojās tāda pozitīva attieksme, pozitīva izpratne, apziņa. Un, protams, situācija valstīs atšķiras, pilsētās, reģionos atšķiras. Citām valstīm svarīgākais ir, ir, ir tāda patstāvība, energo patstāvība, konkurētspēja, jauninājumu ieviešana, izvirzīšanās konkurences cīņas priekšgalā starp valstīm un reģioniem. Jebkurā gadījumā Mm, šeit vēl ir, ir, ir, ir, ir daudz kas darāms. Nākamais eh, vēstījums, eh, ko, ko izdarām, analizējot ekspertu slēdzienus, eh, sarindojām tādā kā topā energoefektivitātes politikas pēc to iedarbīguma. Un ekspertiem vaicājām, nu, piemēram, vai šis instruments jūsu valstī ir izmēģināts, vai tas ir efektīvs, un mūs pārsteidza tas, ka daži instrumenti uh, Uh, darbojas principā visur. Energoefektivitātes prasības jaunām ēkām, renovētām ēkām, energo marķējums, uh, plašpatēriņu produktiem, ēku energosertifikācija. Un kas tad tie ir par instrumentiem pēc savas būtības? Tie ir spēcīgi ilgtermiņa ES tiesību akti. Visi pārējie instrumentiņi, tie, tie cilājās pa viņiem uz augšu, uz leju, uh, dažādas, dažādas subsīdijas, atvieglojumu un tā tālāk. Tie izriet un, un ceļas no valstu valdību politiskās izvēles, bet, bet tie, kuru pamatā ir ES ilgtermiņa politiskā izvēle, tie ir, ir, ir stabili, efektīvi un populāri. Viens elements, kas izrietēja no eksperta sacītā, vajag tādu biznesa lietišķāku attieksmi energoefektivitātes lietās. Kāpēc uzņēmumi, eh, komersanti dažās valstīs eh, plauksta šajā nozarē, citās netik ļoti, un konstatējam, ka tās valstis, kuras ir izveidojušas nosacījumus, tādus tautsaimnieciskus eh, nosacījumus uzņēmumiem strādāt tieši ēku energoefektivitātes jomā, uh, Mm, kā, kā, kā savā pamatbiznesā, šie uzņēmumi tad, tad lūkojas apkārt, meklē biznesa iespējas un, un iet plašumā. Citās valstīs energoefektivitātes direktīvas septītais pants tam par iemeslu ir bijis citās nepārāk. Nu, lūk, un šādi energoefektivitātes uzņēmēji uh, ir kā, kā pionieri, pirmatklājēji, kas, kas lauž ceļu arī citiem. Uh, Un uh, vēl viens secinājums, uh, kas ir uh, izdarīts man, manā reģionā, kā, kā, kādu attieksmi mēs uztveram ilgspējīgu un ener, energopolitiku. Ir nepieciešami kā burkāni, tā, tā nojas, tā arī tamburīns. Ir nepieciešams regulējums, ir nepieciešams finanšu atbalsts, bet arī nu, troksnis ir jāceļ, ir jāinformē, ir, ir, ir, ir jāizglīto. Nu, viss sākas eh, galvā. Jūs, jūs, jūs uztverat kādu, kādu vēsti, kādu atziņu, un tad jau pēc tam skatāties, eh, kādi ir, ir, ir burkāni, kādas rungas te, te, te apkārtnē ir sastopamas, un eh, ir nepieciešams uzrunāt cilvēkus, jā, jāvēsta viņiem mūsu, mūsu vēstījums, kāpēc, mūsuprāt, ir vērts šajā virzienā strādāt, kāds ir potenciāls. Uh, Un ko tad eksperti vēlas? Viņi vēlas, lai arī nākotnē būtu ambiciozi mērķi, politiskais nodrošinājums, regulatīvais um, nodrošinājums, un uh, lai šiem visiem centieniem būtu jēga un, un, un potenciāls tīri no tāda komerciāla izdevīguma aspekta. Paldies! Paldies, Egeres kundze! Uh, par to visu varēsim vēlāk arī padiskutēt, bet nu uh, došu vārdu Džeimsam Drinkvalteram Nu, vai viņš ir padzēries ūdeni? Un viņš mums uh, pastāstīs par to, kā nacionāla un reģionāla līmeņa stratēģijas eh, var noderēt eh, ES uh, dzīvojamā fonda energoefektivitātes celšanā. Drinkotara kungs ir konsultants un koordinators uh, Mm, eh, ilgspējīgā, ilgspējīgas būvniecības eh, nozarē. Viņš ir eh, vadītājs Eiropas reģionālā tīkla projektā Build Upon, kas ir mm, tāds plašs dialogs, kurā piedalās vairāk kā 2000 ietekmīgu nozares spēlētāju no 13 valstīm ar mērķi izstrādāt valstu ēku eh, atjaunošanas renovācijas stratēģijas. Viņš tāpat arī koordinē energoefektivitātes eh, procesus apvāršana 2020 projektā IMAP, e kura mēķis ir ieviest eh, visai Eiropas energoefektivitātes hipotēku produktu. Lūdzu, Drinkotērkungs. Jā, paldies priekšsādātājiem pēdējos divus gadus esam veltījuši tieši, lai koordinētu mūsu centienus, kopā veidojot un projektējot šādu īstenošanas stratēģiju. Mēs uh, eh, organizējam vairāk nekā simts dažādu veidu sajēdz, uh, iesaistot lielās pilsētas Eiropā, un um, esmu ļoti daudz ko apguvis, pateicoties šiem procesam. Uh, Mēs redzam, ka renovācijas darbs spēlē būtisku lomu energoefektivitātes uzlabošanā, un tas arī atspoguļojas tālāk energoefektivitātes energo, energo cel, celtniecības e, noteikumos. Un paskaties, protams, putni nekad nelido tiešā līnijā no punktu uz punktu, un tāpat arī mēs lineāri nevaram pieiet šiem jautājumiem. Cilvēki ir emocionāls būtnes, un mēs nevaram vienkārši visu tā uz labs uzrakstīt, aizmirstot emocionālo pusi. Mēs nevaram vienkārši tā kā tā raķeti izšaut kādu projektu. Ir, tāpat kā ar putnu jābūt ir um, jāreķinās ar neprognozamību. Un vienlaiks tomēr skaidri jānosaka šis ietvars, kādā veidā panākt precīzo mērķi. Jo te ir runa par dzīvu organismu, kā piemēram putnu. Un lai cik labi jūs plānotu, jūs nevarat precīzi e, atspoguļot katru lidojumu punktu. Um, un to mēs esam sapratuši ka mēs nevaram vienkārši tātad likt putnam mm, lidot pa taisni, lai gan putns pats izdomās, kurš ir labākais veids. Un lūk, tādēļ daži secinājumi. Jaunajā uh, sauktajā community building CB un mūsu izstrādā konsultāciju ceļā mēs runājam patiešām precīzu stratēģiju. Stratēģija, kas ir jāpaplašina, no sabiedriskas apspriešanas uz realitātes kopienas izveidi. Tad mēs runājam par platformu izveidi katrā dalībvalstī, kur aktīvi darbojamies. Tas ļoti nozīmīgi, jo mēs runājam par precīzu veidu, kā varam to izmērīt un pārvaldīt. Tad mēs izmēram sadarbību starp iesaistītām pusēm, lai nodrošinātu pareizās komandas izveidi. Un man pieredze liecina, ka energoefektivitāte un uh, arī atjaunamo energoresursu pārstāvi nevienmēr tiek iesaistīti šo stratēģiju eh, plānošanā un iznošanā. Ļoti svarīgi pateikt, ka te nav runa tikai par uh, plānošanu darbiem, bet patiešām jau tādu plašu pilsētas veidošanu. un ļoti svarīgi līdz to, ka mēs dažādi veidi interesētās puses sasaistam un veidam vienotas komandas. Procesa kvalitāti, protams, nosaka risinājumu kvalitāte un ātrums, ar ko mēs to īstenojam. Ja nebūtu bijis šāda projekta, tad nebūtu bijis tā, ka bankas, universitātes, ceļās, pasīvās ēkas un pakalpojumu sniedzēji sestos pie viena galda. Tāpēc viņi to dara, un tātad viņi piedāvā visai Eiropas tādu energoefektivitātes tīklu kopā ar atjaunumu energoresursu ekspertiem. Tālāk. Šajā stratēģijās ir jāskatās no institīvu pārskatiem, to, ko mēs visu laiku samsam, ir jāizveido tāds jau koordinēts ietvers. Piemēram, ja jums organizācija strādā simts darbinieku, tad nav nepieciešams, ka viņi visu laiku mm, ziņo viens otram vai strādā kā komanda. Un mēs sapratām, ka katrā dalībvalstī parasti ir tā, ka ir dažāda veida uh, 50 līdz 100 milzīgi lielie projekti, kas tieši mēģina apkarot dažādu veidu um, tirgus barjeras, mēģina skaidrot, uh, saprast prasmes, uh, noteikums. Un faktiski, no tā tikai ļoti neliela daļa, kas nemaz, nu, kādā ziņā viss ir ārpus valsts sektora, reāli nozīmē progresu. Tādēļ ir ļoti grūti pateikt, kāda ir tieši labākā prakse, uh, apzinoties, kāds ir garla rezultāts. Sanāk, ka strādā milzīgas komandas, milzīgiem resursiem, bet ja viņas nekoordinē to ienātā stratēģijā, tas, diemžēl, tad eh, nesniedz rezultātu. Un līdz to mēs uzskatījām, ka ir ļoti svarīgi mm, ir veicināt izpratnes veicināšanu, prasme attīstību un jāsādā kopā pa klāsteriem grupām. Lai izprast kopīgos mēķus kopīgo progresu, kā uz to virzamies līdzīgi kā putnu lidomam, kur katrs putns tomēr lido pa savu trajektoriju, bet lido uz kopīgu mēķi. Un mums ir jāspēj izmērīt arī progress virzoties šo mērķi. Nu, lūk, vēl kāds piemērs. Vietēja apdrošināšanas uzņēmumus, kuriem jānodrošina, ka ir nulles enerģija izmantošana līdz 50. gadam. Viņiem, protams, ir jāiesaista arī pētniecības attīstības, cilvēku resursu nodaļas un finanšu nodaļa un bankas. Būs tas prasa ļoti precīzu koordināciju komandas ietveros. Un viss tas pakļaujas vietē e, izstrādātai stratēģijai. Vēl dažas lietas par energoefektivitātes e, hipotekāriem kredītiem. Uh, mēs um, vienmēr vēlamies pateikt, naudai, ko mēs uh, ieguldām ēkās, tam ir visam būtu jāvirzās uz mērķi ar nulles tātad zaudējumiem. Un te ļoti svarīgi, protams, arī bankām, banku loma. Viņi vēlas, protams, lai būtu viņi izturīgi pret dažādu veidā satricinājumiem. Um, un tas, ko mēs arī redzam rekonstrukcijas, renovācijas direktīvā. Ir jā, nu, svarīgi nodrošināt, ka šajos projektos precīzi tiek atrunāts katra sēks eh, energoefektivitātes rādītāji un kā nodrošina arī, protams, šīs sēks vērtības saglabāšanos, lai arī investori būtu gatavi iesaistīties ēku renovācijām. Un visbeidzot, atkal tas, ko vēlos pateikt. Mēs runājam par tomēr cilvēkiem. Mēs runājam par ēnu renovācijas efektivitāti un izmaksu liederību, atrodot pareizos ietaupījumus un attīstot jaunās tehnoloģijas. Tātad mēs runājam par šo 90% noteikumu ēkā. Faktiski mēs vēlamies, lai jums uh, būtu izdevumi, kas rodas uzņēmuma darbībā. Nu, ļoti svarīgi, ka, protams, ir tikai 1% no tā būtu enerģētikas izmaksas, tālākais būtu 9% varbūt ir ēkai, un 900% ir reālais izdevums, kas saistās ar cilvēkiem un viņu darbību. Algas un piemaksas. Tad ir ļoti svarīgi, kāds ir šis sadalījums kā darbojas ēkas, kā darbojas um, enerģija un kas notiek, kam jūs terēt naudu. Tātad, ja mēs skatāmies makro līmenī un arī projektu līmenī, mums ir jāiegulda tajos instrumentos, kas spēj nodrošināt šādu ekonomisko matriksu, kas ir daudz svarīgāk, piemēram, darbinieku mainība un daudz citas lietas, kas ir nopietni kritēriji. Un es sāku tad par neiespējamo to, kā renovācijas stratēģijas mēs mēģinām veidot tādas kā putna lidoma, nezinot, ko īsti tas lidos, Bet, lūk, te beigās skats ir iespējams, protams, arī um, visiem virzīties uz vienu mērķi. Liels paldies, eh, Drinkvoter kungs, man ārkārtīgi sajūsmināja jūs piemēra ar putniem. Kādreiz, kad es strādāju uh, lielā amerikāņu uzņēmumā, viņi uh, vienmēr man tik teikts, kā mums patīk um, uh, Mēža pīles, ja vien viņas eh, nes vajadzīgo informāciju, bet eh, tālāk eh, um, uzstāsies Pīters Vauters, kas strātā stāstīs par uh, atjaunīgo enerģiju izmantošanu renovētās ēkās. Viņš ir attīstības un valorizācijas inst pētniecības institūta Bēļģijā uh, vadītājs un viņš eh, galvenokārt koncentrēs uz kvalitātes uzlabojumiem celtniecības sektorā ar īpašu uzsvaru eh, uz eh, regulējumu lomu tehnisko mm, atļauju izsniegšanu produktiem un sistēmu novērtējumu. Paldies! Es sākšu ar trīs secinājumiem, kurus es centīšos vēlāk raksturot. Policija, politikas veidotājiem ir jāvērš īpašu uzmanību uz to, lai eh, inovatīvās tehnoloģijas atbilstoši novērtētu. Tas ir ļoti sarežģīti, protams. Eh, Konstrukcija, konstruēšana var tātad dot savu ieguldījumu enerģijas politikas attīstībā celtniecības sektorā, taču tam ir vajadzīga noteikti sagatavošanās. Uh, Un renovācijas e, politikā risinājumiem nav jābūt vērstiem tikai uz tipiskiem risinājumiem. Enerģētikas e, politika. E, protams, ka mēs astomies ar jauniem izaicinājumiem gan jaunajās ēkās, gan arī jau esošajās ēkās. Un šeit jāpievērš īpaša uzmanība tam, kā var izmantot energoefektivitātes certifikātus. Un uh, ietekme uz e, vīdi esošajam uh, dzīvojamam fondam ir ievērojami jāsamazina līdz 2050. gadam. Attiecībā uz tehnoloģijām ir skaidrs, ka e, daudz, kam ir nozīme gan celtniecības materiāliem, gan jaunai tehnoloģija attīstībai, gan atjaunīgo enerģiju izmantošanai un tā tālāk. Arī eh, digitālās eh, konstruēšanas eh, programmatūrai un tam līdzīgi. Un tas eh, viss eh, var ietekmēt mm, eh, energoefektivitāti līdz 2050. gadam. Es runāju par materiāliem un sistēmām. Runājot par celtniecības aploksni, mēs redzam daudz uzlabojumu. Reizēm tie ir ārkārtīgi uh, agresīvi Un jaunas uh, tehnoloģijas uh, ienāk visos sektoros, uh, gan apkurē, gan ventilācijā un tā tālāk redzam, ka notiek jauna izolācijas materiāla izmantošana un jaunas tehnoloģijas ar milzīgu potenciālu. Un tas viss var samazināt pieprasījumu pēc enerģijas, ko izmanto ēkas Eh, bet tas var arī nodrošināt labāku ražošanu, labāku kontroli pār ražošanu, kas gal galā nāks par labu klimatam un mūsu pilsoņiem. Galvenie izaicinājumi īpaši dalību valstīm, tad, kad tās transponē uh, EPBD nacionālajā likumdošanā ir svarīgi veidot robustas sistēmas, e, kas e, šādu tehnoloģiju attīstību atbilstoši ņemtu vērā aprēķinu metodēs, jo, ja tas tā nenotiks, tad e, radīsies barjeras jaunajiem risinājumiem Un ir svarīgi arī veikt projektu kvalitātes analīzi, un daudzās dalībvalstīs parādās, kā jauno tehnoloģiju izmantošanas novērtējumam ir vajadzīgi uzlabojumi. Un ja jūs neņemsiet vērā izstrādāt nacionālos plānus, mm, nacionālajos plānos eh, jauno tehnoloģiju attīstību, tad jūs tās varat bloķēt, un tas nav labi. Uh, Es domāju, ka eh, jūs zināt, ka daudz kas notiek, eh, attīstās drona tehnoloģija, mm, webkameru izmantošana eh, celtniecībā, digitāla projektēšana un uh, arī pašā celtniecības process, digitalizācija ievērojamā um, pakāpē attīstās, un tas, protams, ietekmē enerģetikas politiku. Un šeit esmu uzskaitījis virkni izaicinājumu, uh, ko rada pašreizē attieksme. Uh, pārējot uz nulles uh, izmēšu uh, Uh, ēkām un nulles enerģijas patēriņa ēkām. Nu, tur ir jāstrādā gan arhitektiem, gan inženieriem tā tālāk. Ir vajadzīgs ļoti daudz ievadas datu, lai varētu veikt šādus te projektus. Un uh, mēs arī novērojam to, ka ir grūti uh, savienot un atrisināt dažus jautājumus, piemēram, uh, pārkurināšanas jautājumu, pārsildīšanas jautājumus un tā tālāk. Mēs redzam, ka uh, EBC, diemžēl, nedarbos tā, kā tas e, tika uh, paredzēts, un galvenais mērķis katrā dalību valstī ir uh, līdzīgi jūs mēģināt uh, kaut ko vienkāršot, bet, attie, uh, bet rezultāti dažādās valstīs mēdz būt dažādas. Piemēram, jūs paskatāties uz Google Maps, tas ir viens no piemēriem application with the present approach it's to a certain extent possible, but there are limits. Protams, ka pastāv noteikti ierobežojumi, beig beigās ir daudz, kas jādara ar jaunu atjaunīgo enerģiju enerģētisko resursu izmantošanas uzlabošanu. Piemēram, ja mēs skatāmies uz globālo telpu, tad tas viss ir diezgan izaicinoši, ņemot vērā nacionālos mērķus. BIM eh, potenciāls un eh, celtniecība 0,4. Mm, jūs redzat ļoti lielu eh, palielinājumu nepieciešamībā pēc datiem, un tas attiec ne tikai uz uh, enerģijas patēriņu, bet arī citu iemeslu dēļ, un tāpat no vienas puses varat vienkāršot procesu, no otras puses varat veikt daudz sarežģītāku analīzi, jo gal galā visi uh, vēlas, lai ēka atbildētu ar to, kas ir iekļauts modelēšanas procesā, un runājot par renovāciju un EPPD metožu izmaiņām Eiropā, ko mēs visi vēlamies redzēt, es domāju, tas kļūst par daļu no kopējā e, izstrādes procesa. E, Un Eiropas projekts šajā jomā BIM ir noteikti potenciāls, lai do, dotu ieguldījumu labākai celtniecības darba kvalitātei. Un visā šajā diskusijā, es domāju, jūs varat veikt copy and paste analīzi dzīves ciklam kaut kādai ēkai, ko jūs būvējat. Es domāju, ka tas nozīmē eh, likumdošanas um, likumdevējam iespēju veikt standartizāciju, raugoties, kā mēs varam optimizēt mūsu standartus, lai. Very... Atjaunīgās enerģijas, protams, spēlē ārkārtīgi lielu lomu, un eh, kas attiecas uz ilgtermiņa izaicinājumiem līdz 2050. gadam, palīdzēs eh, risināt šīs problēmas, ja mēs atradīsim uh, Uh, atbildes uz to jau šodien, jo mēs labāk, um, piemēram, veiksim ēku siltumē izolāciju šodien, jo labāks būs rezultāts nākotnē. Jūs uh, gribējāt, piemēram, kondensācijas boilerī ievietot šodien šajā ēkā, tā šķita laba izvēle, bet pēc 20 gadiem iespējams, uh, ka tas vairs nebūs tik labs risinājums. Uh, Tā kā mums ir jāsagatavo savu pilsoņu un uh, pilsoņu un tehnoloģijas un politikas jauno tehnoloģiju ienākšanai, jo tas ir ārkārtīgi svarīgi. Nākošā uh, joma. Ja mēs gribam visu ēku sektoru padarīt eh, energoefektīvu, eh, nu, no vienas puses eh, mēs kādreiz uzskatījām, ka siltuma izolācija ir ļoti svarīga, bet tas tā īstenībā nemaz nav. Piemēram, ēkas var ļoti labi siltumu izolēt, bet rezultāts beigās nemaz nav tik labs kā mm, to pierāda pieredze Nīderlandē un Beļģijā. Tā kā tā ir interesanta diskusija. Starp citu, tas attiec arī uz eh, grīdu eh, termoizolāciju. Jādomā, vai mums jāstāsta viss ļoti lokāli, vai jādomā vairāk globāli. Paldies par uzmanību. <clears throat> Paldies un un eh, pa, pa, elektrības pašpatēriņa veicināšanu. Eh, Spānijas eh, apkures eh, un telpu dzēsēšanas asociācijas vadītājs Lūteicas. Tā kā mūsu rīcībā ir tulkošana, es labprāt izteiktos dzimtajā valodā. Pateicos par uzaicinājumu. Man ir patiesa prieks un gods eh, būt eh, jūsu priekšā un īsumā vēstīt par to, kāda ir mūsu pieredze. Arī mēs piedalāmies Eiropas eh, līmeņa projektā, kur sadarbojamies ar vairāku valstu kolēģiem, tostarp aplūkojot saules paneļu nozari. Par to arī jums vēstīšu. Spānijas dienvidu rietumos saule spīd, Uh, un atjaunojamie energoresursi nodrošina 100% uh, no mūsu enerģijas uh, nepieciešamības un 78% nāk tieši no saules paneļiem. Ja runājam par pārklājumu, tad vēl nesam sasnieguši vēlamo līmeni, vēl ir kur augt. Bet, nu, jūsu informācijai pāris skaitļi, kurus iespējams zināt, bet um, esat piemirsuši. Uh, Eh, un eh, kāda ir saules paneļu loma tajā visā? Saules paneļu eh, lietojums ir pēdējo desmit gadu garumā pieaudzis par 85%, arī to mm, enerģijas ieguves efektivitāte ir būtiski uzlabojusies. Un, ja runājam par apsaimniekošanas pusi, nu tad tur nekas daudz pat īsti nav jādara. Eh, ir vairāki, vairāki tādi tehniski, tehniski apgrūtinājumi, kas, kas mazina uh, potenciālo efektivitāti, bet uh, arī šai virzienā ir iespējams strādāt. Ja runājam par ieguvumiem, nu tad pirmām kārtām uh, ietekmas vīdi ir nulle, uh, nemazākās negatīvās ietekmes. Tulki lūdzu runātāji pie nedaudz uh, tuvāk mikrofonam runāt. Un nu, viens tāds būtisks skaitlis, kas jums jāņem vērā, ir uh, milzīgs uh, potenciāls, domājot tieši par, par izmešiem. Uh, pašpatēriņš, pašģenerācija ir ar milzīgu potenciālu. Pašģenerācija aprēķini liecina, ka 80% no Eiropas Savienības reģioniem varētu kļūt pašpietiekamas. Uh, Eh, tieši pateicoties eh, pašģenerācijai, un eh, tā nav nebūtu zinātniskā fantastika. Nu, vienīgais tāds neskaidrības faktors ir neziņa par, par, par regulatīvo vidi, par pieprasījuma, patēriņa tendencēm. Ir tādas valstis kā Itālija un Spānija, kur uh, Eh, pieaugums ir, ir tāds ļoti konstants. Tur šī, šī tehnoloģija, eh, saules paneļu tehnoloģija ir uz, eh, ienākusi uz palikšanu, kur pretī apvienotajā karalistē, Dānijā šie, šis skaitlis, pieauguma skaitlis ir gandrīz neeksistējošs. Mēs, Dienvidu Eiropieši, Uh, izdarām savu izvēli par labu saules paneļiem, varbūt nenopērkam jaunu automašīnu, bet uzstādām saules paneļus, jau uzskatām, ka tas ir tā vērts, mm, atšķirībā no ziemeļniekiem. Tā kā ir jāņem vērā katra reģiona īpatnības, uh, valdošās uh, tādas attieksmes, situācija. 97 procenti. Tāds ir pieaugums pašpatēriņā. Un šajā kartē tīklā pārvades tādā veidā nu, nodrošinot tādu lielāku stabilitāti, enerģijas eh, pieejamība, Nīderlanda tātad, un Somija m, mm, kompensē eh, tātad eh, tīklā atpakaļ atgriezto kompensāciju un vai atlīdzību. Uh, Tā kā saprotiet, kāda ir eh, likumdošanas un regulējuma lielā nozīme. Eh, salīdzināt situācijas, jo tās nebūtu nav, nav viendabīgas, bet ir iespējams izdarīt secinājums par to, kas darbojas, kas netik ļoti. Nu, piemēram, jo atguve uh, ir ilgs process Nu, šeit ir atkal citi stāsti. Eh, Zviedru kooperatīvās sadarbīgās eh, metodes eh, piemēri - Vācija un Elzasa, Francija. Nu, tā tad Vācija piedāvā šiem piemēriem būtu vērts pievērsties padziļināti. Tālāk, ja runājam par enerģijas eh, pakotni, priekšlikumu pak šī, šī nozara, šis, šis, šis variants kļūtu interesants un saistošs plašām masām, plašām patā, patērētāju lokam. Nākotnē šeit eh, būtiskais ir negrozīt, ja runājam par, par maksu, par tarifiem Arī te e, noteikti nepieciešams rīkoties gudri, pieņemt e, gudri, secinot, rezumējot, ir e, kļuvusi par realitāti. Pat bez īpašām subsīdijām joprojām eksistē, ir noteikti nepieciešami viedie patēriņu skaitītāji, uzskaitas sistēmas, kas tālāk ir jāraugās, kādas ir finansējuma piesaistes iespējas. Uh, dažādos Eiropas Savienības nostūros var būt nepieciešami atšķirīgi finansiāls izdevīgums, jo ātrāk mēs masveidā pāriesim uz šo tehnoloģiju, jo labāk. Paldies! Paldies! Minūtes katram runātājam. Sāksim ar Tomasu. Paldies par jūsu <clears throat> tiešām tādu kvalitīvu ieguldījumos debatēs. Es nošķiršu par ēku renovāciju. Ja, bild, ja ēka ir jauna, tad ir iespējams pavisam viegli sasniegt šos augstākos energoefektivitātes rādītājus. Bet pats lielākais izaicinājums ir kā raiteklautek un ir ēku sektors. 900% ēku sektorā faktiski nozīmē, ka 10% tikai tiek nodarbināta ēku uzturēšana un tas vai katastrofa. Man ir prieks dzirdēt, ka jūs par to sākat domāt. Jūs varētu, piemēram, paskaidrot, kas ir šī renovācijas pase un uh, digitālais novērtējums. Kāds iet kopā? Saka, mums sanāk jāizveido 3D uh, modelis nedēļas laikā, nevis 8 mēnešu laikā. Kā mēs varam to uzlabot? Un otrkārt? tad nākotnē būs ne dolāri un zemāk par barelu. Tad līdz to zūd tas biznesa modelis. Mēs līdz šim sacījām, ja jūs renovējamies sasaistītu ēkas finansējumu nevis ar tagad vairs īpašnieku, bet gan ēku pašu. Tas varētu būt pilnīgi cits modelis. Vai jūs redzat tam potenciālu? Mums runā par eh, izmaksu liederību, efektivitāti un ieguvumiem dalībvalstīs. Un šos uzņēmumi īsti vairs nesaprot, kāpēc vajadzētu virzīties uz jaunajiem energo resursiem. Jo skatāmies, piemēram, mārketings un pārdošana. Bieži vien es piestāstu. Tātad sabiedrība iet uh, būvniekiem pa priekšu. Mums ļoti svarīgi, lai Eiropas līmenī un arī dalībās līmenī mēs spētu tomēr piedāvāt tādus stimulus. Nu, skatījos, kāds ir jaunās ēkas. Katra katrai ēkai šis ūdens sildītājs kas ir tā kā, nu, energoefektīviem veidam, bet faktiski bija uzstādīts atsevišķākas aizmugurē. Un ja mēs tā turpinām, tas, ka mēs stāvam uz vietas, un otrkārt daudz vispār neapzinās, kāds ir milzīgais potenciāls. milzīgs iespējas šīs lietas tomēr tehnoloģijas izmantot, bet tas nenotiek šobrīd. Mēs nespējam sabiedrību eh, uzrunāt mums, kas nevēlas, lai tas mm, pārmaiņas notiktu. Nu, tad mums ir jādomā, kā mēs varam to veicināt. Paldies! Mums ir jānosaka Eiropas mērķi. Tātad, manuprāt, gan ir tieši daudz, kas iestājas par Eiropu, bet industriālo attīstību piemēram, valstis, kas tieši zaudē un atsakās no lieliem uzņēmumiem un pāriet tagad. Jūs salīdzināt ar putniem šo situāciju, un te mēs redzam, faktiski lielais putni šeit ir valdība. Īpašums. Un līdz ar to tās valdības, kas māca, kā rīkoties, kāds ir šis nodalījums starp privātu īpašumu un valsts īpašumu energoefektivitātes rādītā ziņā. Par drošu patēriņu jautājums. Taču jūs minējāt, ka vairākās valstīs ir ļoti labi rādītāji, un citās savukārt nemaz tā nav. Tātad labprāt dzirdēt jūsu atbildes uz šiem jautājumiem. Varbūt mums arī paliks laiks vēl papildu jautājumiem. Paldies par jautājumu. Jūs uzdot jautājumu tieši par to, vai jānosaka mērķi Eiropas vai nacionālā mērogā. Tad saprotu, ka jūs runājat tieši par atjaunomo resursu īpatsvaru. 20. gadam mums jau ir noteikts Eiropas un nacionālajie mērķi. Žēl, ka tas vairs nav jau tālāk noteikts uz 30. gadu. Galvenā problēma ir tāda. Nu, kā līdz to investoriem vairs nav skaidrs eh, spēles lauks un drošības spēles. Jo, lai arī kādu mērķu beigās tad noliktu Eiropas līmenī 30. gadam, tad valsts ieguldījums, protams, veidos arī šo Eiropas mērķi. Tas, ka būs pats par sevi ļoti sarežģīts process, tas nav ideāls, protams, risinājums, bet, nu, cerams, ka kaut kāds risinājums tas būs. Un skaidrība būs. Otkārt. Mēs runājam, protams, par energoefektivitāti, bet reizē arī mums ir CO2 un siltumnīca efekta gāzes. Un šeit, nu, tas ietvers ir um, jau tomēr tāds e, noturīgāks. Jo redzam arī klimata pārmaiņu politika šeit tieši ietekmē energoefektivitāti. Egers kundze tieši arī norādīja, ka pie rīci politikām. Paldies! Klāt, tavi e, jautājumi. Un arī tas, ko teica kungs tiešām, nu, zemā cenā, <clears throat> šobrīd naftas un gāzes cenas mūs ļoti sat, satriec atjaunojumu energoresursu ziņā. Mums tad tieši jādomā, kā mēs tad to varam samazināt negatīvu ietekmi runāt par jaunām ēkām. Bet, nu, ja to visu mēģinām regulēt, tas atkal ir pārāk lieli riski, un valdības to nevēlas uzņemties. Izstrādāsim jaunu likumdošanas ietvaru, tam vajadzētu vismaz padomāt par stimuliem. To nevar uzspiest, bet var stimulēt. Lai dalībvalstis, lai atteiktos no tā, ka no nu, ūdens silīšanai un apkurē izmanto uh, mazudu. Nu, tas būtu tas pirmais. rūpniecības eh, atteikšanās no oglekļa resursiem. Mēs vēlētos tiešām pateikt, ka atteikšanās no oglekļa nekā, nav tā kā traucēks jūs konkurētspēju, bet gan tieši stimulē jūs konkurētspēju nākotnē. Un to vajadzētu skaidrāk pateikt. Par Eiropas mērķiem. Nu, līdzīgi kā biznesa plāns, uh, Tas mums dod tādu stabilitāti, un ja kurš, kurš vēlas uh, to nodarboties, to darīt, un līdz ar to mums vajag gan izstrādāt gan Eiropas nacionālo, reģionālo, un te varētu runāt arī par tiem konkrētiem mērķiem. Par to, ka jūs sacījāt hit parade, manis sagatavotājs reitinga tabulas, nu tas ir nevis mans darbs, bet arī ekspertu sagatavotājs reitingu tabulas variants, kur nav runa tikai par energoefektivitāti. Es absolūtos skaitļos, bet arī to, kā eksperti redz, kā reāli. Vai valstī izstrādāts jaunas programmas, rīcība politikas, lai atvieglotu mūsu dzīvi un panāktu progresu. jautājumi tur ir iekļauti. Nu, gan jautājumi tur ir iekļauti. Nu, gan ir jāuzņemas tieši vadošā loma. Vakardien, kur mēs runājam par pašvaldību pārstāvjiem, valsts sektoram ir jāizrāda šī institīva. Uh, ir visas vēsturiskās ēkas pilnīgi jāpārboja, bet, nu, ir daudz citas ēkas, kuras ir valsts īpašumā, pašvaldīpašumā, kuras viss. Ir pilnīgi skaidrs, ka ir nepieciešams investēt prasmi uzlabošanā. Proftrak projektam pavijā. Un ir, um, tas palīdzēs palielināt efektivitāti pašos uh, objektos, bet. Uh, kur netiek izstrādāts kaut kāds atsevišķs projekts vienai ēkai, bet uh, tiek izstrādāts vesels eh, ēku uh, grupu projekts un tā tālāk. Un, uh, cīgi, uh, prāsmes, tas viss ir savstarpēji saistīts. Un tas faktiski palīdz eh, eh, kā samazināt, eh, piemēram, apkūras izmaksas un enerģijas patēriņu apsildei. Nu, te ir jābūt tādai globāls uz dažādiem ēku tipiem. Bet praksē risinājumi var būt atšķirīgi, tomēr vajadzētu skatīties uz visu sērnsts kundze, lūdzu. Jā, noprego nu, efektivitāti Un, ja es paskatos eh, pati uz eh, savu valsti un to, ko jaunā koalīcija gatavojas darīt šajā eh, sakarā un to, ka mēs joprojām turpinam izmantot akmeņoglis un tā tālāk, bet jautājam to atjaunīgo enerģiju un um, varbūt eh, nedara to pietiekami efektīvi, vai mums nevajadzētu noteikt kaut kādus eh, obligātas eh, prasības, ja valsts to nedara brīvprātīgi. Tālāk. Energo. Kā tajās valstīs, kurām ir jārisina dažādi, nu, trūkumi un, un, un energo, nabadzības un citi nabadzības saistīti jautājumi, uh, vai kur ļoti daudzīgi tātad eh, veikt dārgas renovācijas. Ko tad darīt, kā attīstīt šo mm, iniciatīvu? Nu, un, protams, jūs zinat, kas tagad notiek, eh, šis te skandāls ar visiem dīzeļu izmešiem un tā tālāk. Turmes kungs. Ja mēs runājam par uh, prasmēm, man bija tik tikšanās ar uh, Loārs reģionu pārstāvjiem Francijā. Nu, kas tad ir um, par lietu, vai tad Eiropas programmas vai nacionālās programmas ir tās, kas var nodrošināt augstāku prasmi līmeni, vai tā, vai um, arī celtniecības sektors ir ļoti lokāls. Uh, Tātad, ja mēs gribam panākt ka, kaut kādus uzlabojumus, mums ir jāsagaida nākošais finansēšanas periods, lai palīdzētu reģioniem valstīs, lai uh, notiktu darbs vietējā līmenī, lai, teiksim, cel, tas kvalifikācijas līmenis tiktu paaugstināts. Bez tam uh, ir kāds lobijas, par ko neviens e, īras cenas paaugstināt un tā tālāk. Bet jāsaka, ka e, Dragi ar savu palāši nobloķē. Un kā mēs varam cīnīties pret šo lobiju? Vajadzētu beigt e, būt naivi, kas e, ir tā teikt, eh, viskvalificētākie, lai atbildētu šiem jautājumiem. Nu, eh, tie, tie, protams, varbūt, tas varbūt jebkurš no jums pieciem, bet, nu, izlemiet paši, kas atbildēs. Nu, komentējot abus jautājumus, eh, labi, par cik jautājums tika uzdots vāciski, tad es arī vāciski atbildēšu. Jā, tas, ka dalība valstis bloķē dažādas lietas. Nē, nu labi, es tomēr runāšu angliski. Nu, ja dalība valstis bloķē to, ko vēlas eh, reģioni un pilsētas, eh, un Eiropas Savienība arī atbalsta, jā, tas nav nekas jauns. Uh, mana pieredze rāda, ka tas uh, galu galā uh, viss reducējas uz politikām, ja tām ir kaut kāda vērtība. Mēs pārāk ilgi esam strīdējušies par to, uh, runājuši tikai par klimata aizsardzību. Un mēs visi zinām, ka cilvēkiem tas neko neizsaka. Un ja jūs eh, argumentējat ar kaut ko tādu, kas cilvēkiem ir ar noteikti nozīmi, piemēram, konkurētspēju, manā reģionā, piemēram, mainījās valdība un viss energoefektivitātes politika šobrīd ir vērsta uz rūpniecības konkurētspējas veicināšanu. Tas ir viss, par ko mūsu valdība rūpējas, un mēs esam pārvarējuši daudz problēmas, jo esam atraduši atbilstošu argumentāciju kas eh, cilvēkiem eh, pie varas esošajiem eh, patīk. Nu, labi, es pret to neiebilstu, ja vien tas darbojas. Tas, kas darbojas dalībvalstīs, faktiski darbojas mm, visu to labā, kas neko nevēlas mainīt, piemēram, ēku īpašnieku asociācijas un tam līdzīgi. Un tādas ir arī daudz rūpniecības nozars, tā kā mums ir jāatrod argumenti, kas spētu viņus pārliecināt. Uh, Es nezinātu, īpašuma vērtības paaugstināšana varētu būt viens arguments. Nu, es tik labi nepazīstu šo nozari. Tālāk runājot par celtniecības nozari. Manā reģionā tā ir totāli lokāli, tāpat nav reģionāli, tā ir vietēji vietēji un izaicinājumi. Praktiski tur nav neviena, kas runā vāciski, un tas ir izaicinājums, bet Tas nav neatrisināms, tur nav neviena, kas nenot vāciski, un tāpēc tas nav neatrisināms jautājums, bet, jā, pārāk pietiekoši skaļi tiks runāts, nu gan jau kāds klausīsies. Nu, 90. Eh, gados, piemēram, eh, siltuma sistēma uzstādītāja, apkurs sistēma uzstādītāja bloķēja kaut kādus jaunus risinājumus. Mm, bet, nu, ja jūs savācat pietiekoši kritisko masu, tad jūs varat panākt izmaiņas, tā kā ir vajadzīgas eh, ie, iejaukšanās gan no Eiropas puses, gan no nacionālā līmeņa. Labi, Valters kungs, jā, es piekrītu, ka prasmes ir vietējas, tāpat laikā Eiropas loma ir svarīga, bet ja mēs runājam par uh, prasmu paaugstināšanu, atcerieties, pirms pieciem, sešiem gadiem tāpat laikā ir virkne Eiropas projektu par šo tēmu, un faktiski tie tiek izmantoti dažādās valstīs, bet arī Eiropā šeit ir noteikta loma, lai veicinātu šo te prasmu. Nē, Eh, Gilenkungs. Eh, jā, paldies. Eh, ir arī tādas zināšanu plaisa, kas gan ir samazinājusies pēdējos gados, bet šķiet, ka tomēr visi to īsti vēl nav. Energoresursu izmantošana ietekmē makroekonomisko situāciju, radot darba vietas un uzlabojot izniecības saldo, tā kā tas arī ir iemesls, runājot par politikas ja, uh, līmeni, aņem tas varētu kaut ko ietekmēt, runājot par ēku, energoefektivitāti, un uh, te mēs varam runāt par augstā komforta līmeņa nodrošināšanu cilvēkiem, kas dzīvo ēkās, kas varētu ietekmēt ēku īpašniekus. Un ir arī uh, interesanta programma arī tātad šo sēku īpašniekus vai, vai celtniecības sektoru pārstāvis. Paldies par ekscelentajām prezentācijām un Uh, dear friends, ladies and... Draugi, dāmas un kungi. Sāksim bez uh, mirkļa kavēšanās, netērēsim laiku. Tēma mums visiem ir labi zināma. Vēlreiz labrīt, atvainojos par to, ka nevarēju būt uh, kopā ar jums lai spriestu par energoefektivitāti, man bija jābūt citur mm, svarīgos darbos. Pavisam drīz sāksies jaunais trialogs par atjaunīgajiem energoresursiem. Vakar sākās sarunas par ES pārvaldību. Mm, un šķiet, ka sākums ir labs ar, ar NV kolēģiem mums, mums viss ir tā, tā, tādās labās sliedēs aizgājis, e, bet tā lielā cīņa par, par zaļu, mm, efektīvu enerģiju vēl tikai sākas. Un jūsu šī rīta saruna ir, ir, ir, ir, ir, ir kā, kā, kā manevri ļoti nepieciešami pirms, e, pirms šīs cīņas. Atjaunīgie energoresursi, efekt, energoefektivitāte. Energo Eh, tie visi ir virzieni, kuros mums būs eh, jācīnās. Vakar eh, paši spriedām par dabasgāzes direktīvas grozīšanu, un šodien šo sarunu turpināsim. Vienoti noteikumi dabasgāzes iekšējam tirgum. Ko es varu šai sakarā bilst? Nedomāju, ka man, man jums te daudz kas ir jāstāsta. 142 grozījumi, nepārāk daudz, nepārāk maz. Pati direktīva ir ļoti īsa trīs lapusītes, iespējams, rekordista pēdējā laikā. Tā ir jūsu priekšā. Eiropas eh, komisijas priekšlikums, ar kuru tiek grozīta šī brīža gāzes eh, tirgus eh, direktīva. Mm, Atsācoties citas starpā arī uz parlamenta atkārtotiem aicinājumiem. Un piedāvātais pārskats ir ierobežotas dabas, pārsvarā tehniski jautājumi un korekcijas tiek, tiek izdarītas. Tomēr šīs, eh, šim priekšlikumam ir jāie, jā, jāiekļaujas kopainā, jāaizlāpa eh, tie trūkumi eh, likumdošanas kopējā ainavā. Nedrīkst pieļaut tādu selektīvu, selektīvu attieksmi biznesa attiecībās, kas mūs šī brīža politiskajā klimatā visnotaļ uztrauc. Un cita starpā, kā vakar uh, jau konstatējām, esam iekavējuši jau vismaz deviņus gadus. Daži no jums to, to atzīmēja, taču atcerēsimies kaut arī labāk, ātrāk nekā vēlāk. Labāk, labi ir arī vēlu nekā nekad. Tā kā darīsim, ko varēsim, arī šajā nosacīti vēlajā stundā bez vilcināšanās. Manā ieskatā tas ir viens no mūsdienu, no šī, šī brīža aktuālākajiem uzdevumiem. Un mums, principā, ir tikai pāris piebildes, komisijas pecu grozījuma nav īpaši daudz, un līdz ar to ir pamats cerēt, ka ātri veikli spēsim eh, uz vāna ziņojuma pamata sagatavot eh, mūsu eh, kompromisa dokumentu, kurš tad varētu ar jūsu piekrišanu noturētas. Regula ir īsa, grozījumi un korekcijas ir tehniskas dabas. Es domāju, mums vajadzētu pietikt ar vienu nedēļu, lai noformulētu grozījumus, un 21. šeit ir runa par mūsu iekšējo vienoto tirgu. Jāsaprot situācijas nopietnība, un, ja runājam par tādiem riska faktoriem, padomas pozīciju, jo mums ir nepieciešama padomas pozīcija, lai varētu sākties trialogi. Grozījumu nav daudz, un, un šis iespējas loks ir ļoti uh, Eh, šaurs. Eh, mums ir jāspēj tajā ietrāpīt eh, visu laik, laikā izdarīt. Mm, nu, mums, mums atliek cerēt uz, uz, uz Bulgāru prezidentūras uh, tam gatavi. Un mm, skatot kompromisa grozījumus, es noteikti ņemšu vērā visas mūsu līdzinājās sarunas komitejā ITRE. Uh, tāpat arī apspriešanos ar uh, no, nozars pārstāvjiem, ko rīkoja komisijas itra uh, locekļi. Jūsu viedoklis man ir, ir, ir svēts un ārkārtīgi svarīgs, un to noteikti ņemšu vērā. Un tāpēc jums arī vajadzēja, kuri uh, grozījumi, kuri uh, kompromisa priekšlikumi uh, būtu tie būtiskākie, kurus. Jā, priekšsādātāji, liels paldies! Kā ānu referents arī es varu tikai atkārtot to, ko esmu jau sacījis. Šķiet arī vakar to sacīju, uzskatu, ka šai grozītajai veidā. Paldies! Paldies! Silikjotis kungs, goe vārdā vēlas ko sacīt. Pateicos priekšsēdētāji. iesniegtie grozījumi neapšaubāmi apliecina to, ka uh, mēs visi esam nobažījušies par to, kāda nākotne gaida uh, dabasgāzes tirgu, un daudzi, ne tikai mēs, uh, to norāda, uh, norādot, ka šāda direktīva vispār ir kaitīga un, un, un, un, un, un būtu apturama. Uh, Un eh, šis projekts tika mums eh, jau gatavā veidā iesniegts ar mums pirms tam nekonsultējoties, neapspriežoties. Eh, un tas, tas ļaunākais visā šajā situācijā ir tas, ka šī direktīva paver iespējas manipulācijām dažādu slēptu norunu slēgšanai ar, ar, starp dalībvalstīm un trešajām valstīm. Uh, Uh, par uh, uh, principā eksportā kaut kādu tīklu un schēmu veidošanu, kas ir absolūti nepieciešami, ne, ne, nepieņēmami. Šeit notiek spēlēšanās ar valstu suverenitāti. Uz, uz, uz citu valstu rēķina, un ir trūkumi, protams, šajā projektā, kurus ir jānovērš, bet uh, Kopumā jāteic, ka principā šī direktīva sola tikai nepatikšanas un apgrūtinājumus esošajiem eh, pārvades eh, tīkliem un, un, un sistēmām eh, med cauruļvadam, kas vidusjūras reģionā ir izbūvēts ehm, un arī no jauna projektētajiem cauruļvadiem un to sistēmām. Un pirms noslēdzu priekšsēdētājs šobrīd jūs uzrunājat kā, kā šī dokumenta referentu, arī kā mūsu komitejas priekšsētāju. Eh, tik tiešām šeit ir jāuzņemas iniciatīva un, un jāizdara spiediens uz Turciju, lai tā tolīt pat izbeigtu savu, savu pretlikumīgo darbošanos Kipras eh, teritoriālajos ūdeņos un vidusjū, vidusjūras austrumu daļā vispār. Turcija eh, rīkojas nelegāli, tā pretlikumīgi eh, bloķēja leģitīma Eiropas uzņēmuma Itāļu ENI sadarbību ar Kipras partneriem. Uh, šeit, eh, protams, ir, ir kuri, kuri vēlas eh, veikt eh, gru, grunts vidusjūras gultnes izpēti, lai, lai ogļūdeņražu ieguvēja. Bet Turcija tādā brutālā veidā turpina darīt tikai to, kas, kas viņ, ko viņiem pašiem gribas, tādā, tādā pirātu cienīgā manierē. Šāda bīstama pretlikumīga darbība ir jāizbeidz tūlīt pat. Un uh, nav pat jāatkārto, cik būtiski ir spēcināt, konsolidēt Eiropas uh, Savienības gāzes tirgu, bet tas, uh, tas, tas tā ir tukšs. Vēl kas, mm, par ko noteikti nāksies mums ēnu starpā apspriesties, kāds, kāds tad ir Eiropas Savienības uh, Eh, kompetenču saturs, eh, pilnvaru eh, saturs. Jau vakardien tātad, kas skaidri pat izskanēja, mums jābūt lepnēm. Tīva. Tagad mēs nodrošinām šo direktīvas pateicoties uh, labāk krīžu pārvaldību. Un tagad ir nepieciešama nākamā fakti lielākā lobbyist, ko vispār esmu redzējis, ja kad šeit tas, ko jūs tā kā ierosināt, ir diezgan gudri izdarīts. Tad ir fakti lielākā lobbyist, ko vispār esmu redzējis jebkad šeit. Tas, ko jūs tā kā ierosināt, ir diezgan gudri izdarīts. Tad jūs noskat, ka nevajag noteikti izņēmumus, lai gan mums ir nepieciešami izņēmumi, lai vispār šo spēli varētu uzvarēt. Tas nozīmē, ka Itāļi, ko iestājušies vācieši un francūži, Un, lai noteikti šos izņēmumus, mums tas, tad, lai Spāniju un Itāliju pārliecinātu, mums jānosaka zināmi izņēmumi, un tad tā spēlīt izdosies. Un es tiešām būtu pateicīgs, ja jūs runātu atklātāku valodu. Visu mūsu kolēģiem Austumē Eiropā. Danika ļoti pareizi norāda, kāda ir sarežģīta situācija. Arī Bulgāriem ir ļoti svarīga, arī Baltijas valstīm ir ļoti sarežģīta situācija, arī Poļi norāda uz to pašu un tāpēc mums ir sasodīts mūsu pienākums, mums kā Eiropas deputātiem, šīs muļķības izbeigt Eiropas kāstirgo. Nē, nu, jūs pieminējāt, jūsu vārds izskanēja. Jā, paldies, ka jūs tātad uh, dod man šo iespēju. Tas nepieņemam, Turmas kungs ka jūs vēlaties tā diskreditēt vienu no uh, lielākajiem Austrijas uzņēmumiem, nosauc viņu par uh, Gazproma bandu. Mm, mēs cik gadus jau strādājam, uh, mūsu uzņēmums ir strādājis cik daudziem gadiem, mēģinot tāt viņiem kriminalizēt, pierakstīt kādus noziegumus, tas ir nepieņemami. Galu galā tas uh, biržā, Austrijas biržā kotēts uzņēmums, kuram ir uh, izcila reputācija un pārvaldība, un tas ir nepieņemami, ka jūs viņus pierakstat Gazproma gangai. Uh, Eh, bandai. Un es neesmu nekāda Gazprom lobbyiste. Mēs vienkārši mēs meklējam politisku risinājumu, lai parādītu Krieviem viņu vietu. Tas, protams, politiski varbūt ir pamatots, bet mums visiem ir nepieciešams mm, nodrošināt energo resursu drošību Eiropā un lai patērētā varētu šo enerģiju iegūt par mm, izdevīgām cenām. Uh, un līdz to īstenotu energo savienību Eiropas Savienībā. Lūk, tie ir tie augstākie mērķi, un ar kādiem mm, pasākumiem šos mērķus mēs varam sasniegt. Tas ir, lūk, aktuālais jautājums. Jā, es saprotu, ka šī varbūt zarunā visamierīgākā tonī. Jo, manuprāt, līdz šim mēs sapratām, ka Austrijas e, uzņēmums, kas ļoti labi sadarbojas ar Krievijas, ja skaties uz Eiropas karti, izskatās, ka Austrija drīzāk ir dienvidos, nevis ziemeļos, kur ir Baltijas valstis, Baltijas jūra. Un tieši tādā Austrijas nemaz neietekmē šis jaunais gāzes vats. Un kāpēc Barbarija pret šādiem jaunājumiem? Bet ir klāt, protams, ar Eiropas komisijas pārstāvi. Paldies komisijai. Vispār arī vēlos pateikties jums. Vakardien mēs uzsākām trilogu sarunu, ciešam virzieties tālāk. Enerģētikas savienībā, tīrās enerģijas idejai. Um, jo kā komisija jūs esat ļoti mums palīdzat. Protams, ka mums ir doma viedokļa atšķirības, jā. Mums lūdzu jāķums. Paldies priekšsādātājiem. Paldies arī par iespēju šodien uh, izteikties par konkrētiem grozījumiem. Nu, es to visu neatkārtošu, esmu jau paturinājusi iepriekš. runāšu par konkrētiem grozījumiem. Un eh, paudu nožēlu par to, ka nav sagatavots ietekmes novērtējums. Bet mēs nepārkāpjam šeit šos noteikumus, jo šeit ir īpaša situācija komisija Un, principā, tas attiecas uz visiem grozījumiem. Eiropas komisijas nostāja ļoti svarīgi apspriežot eh, mūsu grozījumus ziņojumu projektam un eh, grozījumus pašam Eiropas komisijas priekšlikumam, grozījumos un arī ziņojumā. Tagad vēlētos pasvītros dažus punktus noslēgumā. Transponēšana trīs mēnešu laikā. Nu, tas ir kaut kas tāds, nu, eh, pašsaprotams Eiropas Savienībai. Attiecināšana uz ekluzīvajām ekonomiskām zonām ir pilnīgi acīm redzām, ja mēs tiešām vēlamies runāt, eh, teiksim, par tirzniecību ar ķīniešu rotaļlietām, japāņu automašīnām, amerikāņu datoriem. Nu, tā tad, un tā, protams, ir papildus problēma. Taču mums eh, attiecībā uz šo regulu te nevajadzētu eh, skaidri jānodala esošie projekti un projekti, kas atrodas sagatavošanas stadijā. Jo ir pilnīgi skaidrs, ka mēs esam gatavi regulas eh, ieviešanai un piemērošanai visā Eiropas Savienības teritorijā. Un no šī skatu punkta raugoties tā. Uh, Nu, bet ar kolēģiem un referentiem vēl par to ir jāpa, mm, šis jautājums jāapspriež par to, kā līdz ar to risināt pavisam konkrētas problēmas. Vakar mums bija iespēja apspriesties ar pārstāvi no ENI. Mums ir jāraugās, kā tas risināt. Un tādēļ, kolēģi, drīkstu, likšu priekšā nākam nedēļ nosūtīt ēnu referentiem dažus nepārāk daudz kompromisu grozījumus balstoties uz manu. Tātad tas būs mēģinājums uzlabot šīs te ziņojuma idejas, un tā kā sākšu ar to, un tad arī sāksim tālākas diskusijas, lai uzlabotu mūsu grozījumus. Un atcerēsimies lūdzu, kā balsojums par ziņojumu ir plāns galīgais termiņš no mūsu puses. Uh, Un tāpēc arī gaidām no Bulgārijas prezidentūras eh, <clears throat> padomus vienoto nostāju, lai varētu sākt trialogu sarunas aprīļa sākumā. Mēs tam esam gatavi. Tā kā paldies par šo diskusiju un tālāk pārējām pie šī ir uh, tēma, kas ir saistīta ar mutisko jautājumu. Ītra komitejā Pirmā reize, kad parlamentas sistemātiski apspriež um, šīs te eh, tehnoloģijas, sadalītās virsgrāmatas, tehnoloģijas blokķēdes, tehnoloģijas juridisko satvaru. Uh, Un publika un mēdī e, e, ir izvērsuši šīs diskusijas. Risināsim likumdošanu šajā jomā šai daudzsološajai, bet sarežģītajai tehnoloģijai. Tādēļ mums ir jābūt skaidrībai par savu pieeju. Tehniskās detaļas ir svarīgas, semināros mēs tās apspriedīsim, protams, bet e, es par tām tagad vairāk nerunāšu. Mēģināšu atrast vienkārši tehnoloģijas un uh, centralizēts mākonis, un mēs pārējām nākošajā stadijā, kas ļauj datoru lietotājiem e, izmantot decentralizētos dzelžus un decentralizētos datus. Es ceru, ka visi saprot, un tas noved pie svarīgām apmācībām. Un e, runājot par decentralizētajām mm, virsgrāmatām, e, tām ir jāpiemēro tehnoloģijas ar līdzīgām. Liķis ir um, at atrisināt eh, sistēmu ar to, ka mēs, eh, piemērojot eh, šīs te tehnoloģijas, enerģētikas sektorā, informācija tehnoloģija sektorā, veselības aprūpē un pat izglītības. Un izveidot arī vienkāršas, lētas, viedās balsošanas sistēmas un sistēmas orā. Uh, Un faktiski tās var uzlūkot kā tāda decentralizētas datu bāzes ar eh, kriptogrāfiskiem palīdzību, intelektuālā īpašuma izsakošanai un pārvaldībai. Mums ir nepieciešama arī kaut kāda nu, juridiskā noteiktība, tur, kur mēs vēl eh, blokķēžu izmantošanā un standartizācijā šajā jomā. Un eh, EFSI, katrā ziņā, un strateģisko investīciju, un uh, Protams, e, mums jau nav jāregulē pati tehnoloģija, jānodrošina tehnoloģija neutralitāte, biznesa modeļa neutralitāte. Tie ir pamata principi manā tekstā. Un paldies par lielisko sadarbību. Māna komenda ļoti labi sadarbojas DG Connect un DG Digit. Un e, jāsaka, ka saņēma arī e, pozitīvu atgrieznisko saiti no ASV un uh, universitātēm šo failu. Uh, jo tas var palīdzēt eh, Eiropas Savienībai eh, būt eh, vadošajās pozīcijās, attīstot šos, šīs jaunās tehnoloģijas un veicināt attiekšanos no starpniecības. Paldies, paldies e-, Evai Kailī par viņas paveikto darbu, sagatavojot rezolūcijas tekstu. Paldies par organizētajiem darba semināriem. Šorīt pat mums viens jau bija tik tiešām tikāmies ar jauniem, ar daudziem ekspertiem, mēģinot saprast, ko nozīmē šī, šīs jaunās tehnoloģiskās līdzināma interneta izgudrošanai Citi teica, ka tas viss ir, ir, ir, ir tukšs gaiss un, un, un, un tukša muldēšana. Jebkurā ja gadījumā eh, cilvēki runā, daudz ko sagaida, kaļ milzu plānus un cerības, un tāpēc ir vērts par to runāt, informēt, apzināt. Un mums, kā parlamentam, ir eh, princips eh, tehnoloģiska neutralitāte, un mums ir jāatbalsta tiešām tādā objektīvā, neutrālā veidā tehnoloģiskie risinājumi principā. Te ir arī politisks jautājums, kā mm, veidot Eiropas apdraudējums un, un potenciālie riski. Ir būtiski, lai mēs kā komiteja ITRE būtu lietas kursā, lai mēs ne un atbilstoši vadlīnijām šeit esam centušies sekot komisijas piemēram, cik plaši un cik tālu ir attīstīsies e-parakstu sistēma, vai nebūtu nepieciešams tādu ieviest Eiropas Savienības līmenī. Aktuālākais jautājums ir kriptovalūtas, bitcoin kā, kā pirmā no tām, bet tas nebūtu nav viss, ko piedāvā blokķēdes tehniskas pārvaldes aparāts, veids pētījumus un analizē par to, kā izmantot blokķēdi, uh, Eh, transportā, komunikācijā. Sakt, mums ir par to jārunā, sabiedrībai par to ir jāuzzina, mums ir eh, jāsakārto eh, vide, pievilcīga vide investoriem. Uh, Um, tā saturs mani apmierina, uh, varu piekrist lielajam vairumam uh, priekšlikumu un komentāru tēma, protams, ir jauna, uh, referente minēja, piemēram, veselības aprūpu, šai ziņā varu piekrist, tik tiešām tā tas ir, to var ieviest arī, arī nodokļu uzskaitē, nodrošināt atbilstību GDPR prasībām. Tas nebūtu nav tik vienkārši. Grupas vārdā vēlos to atgādināt. Priecētos, ja šeit e-balsošana, e es uzskatu, ka fiziskā klātbūtnē un, un fiziskā krustiņa ievilkšanā vēlēšana biļetēnā ir, ka tas ir vērtība